City... Labdien! Turpināsim darbu. Vakardienas sanāksmes protokoli ir pieejami vai būtu kādi komentāri. Ja nav komentāri, tad uh, protokoli tiek uzskatīti par pieņemtajiem. Nākamais jautājums darba kārtībā ir uh, priekšlikumi par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem, un pirmkārt runāsim par Kongo Demokrātisko republiku, it īpaši uz masveida izvarošanas gadījumiem. Un kāds savāca man no runātāja sarakstu. Un pirmais, kas ir pieteicies runāt, ir viens no autoriem Tanaka kungs. Kongo Demokrātiskajā republikā ne, notiek absolūti nedemokrātiskie procesi. Es nevaru teikt, ka tā ir funkcionējoša republika. Uh, Mm, šobrīd uh, sievietes tiek izvarotas un valdība neko nedara. Un netiek uh, saukt pie atbildības tie cilvēki, kas to ir pastrādājuši. Kīvija provinces bija pavisam nesen ļoti nopietni masu izvarošanās gadījumi. Un šeit ir svarīgi pateikt, ka cilvēki, kas kādreiz bija dumpinieki, viņi tagad tika uh, uzņemti valsts armijā, un tad vēl, vēlāk atkal atteicās no dienesta un atkal uh, kļuva par pagrīdes uh, dumpiniekiem. Vēl, vēlos teikt, ka ir nepieciešams izmantot starptautisko tribunālu kā starptautiskās jurisdikcijas iestādi, kas varētu celt pie atbildības uh, pāri darītājus. Ir ļoti svarīgi uh, teikt, ka upuri nekādā gadījumā nav aizmirsti, un arī šajā parlamentā viņiem ir balsts. Nākamais ir Romeva Ruīda kungs. Jāatgādina sev pašiem, ka mums visiem šeit ir atbildība par to, kas notiek, jo eksistē ANO rezolūcija, 25. rezolūcija, kur ir runāt par to, ka katrai valstī ir atbildība par to, lai uh, tiktu saukt pie atbildības tie, kas ir pastrādājuši uh, Uh, noziegums pret cilvēci. Un šajā gadījumā konkrēti runājot par seksuālo vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Un tieši tādēļ atbildība ir jāuzņemas gan Kongo valdībai, gan arī ANO valstīm, tā lai šādas nežēlības izbeigtu. Ir ļoti svarīgi, lai Kongo valdība skaidri pateiktu, ka vardarbība pret sievietēm ir nepieņemama un ir jābūt konkrētajam mehānismam, kas varētu aizsargāt upurus. Tālāk ir svarīgi arī uh, informēt sabiedrību un panākt to, lai sabiedrība pilnībā apzinās, kādas ir sekas. Nākamais aspekts ir, lai e ir izveidot 2008, izmanto 2008 līdz 2013 gadam programmu pret uh, vardarbību pret sievietēm tā, lai nekādā gadījumā tie, kas ir uh, pastrādājušos noziegums nepaliktu bez attiecīgas atbildības. Nākamais aspekts ir palīdzēt upuriem, tā lai sievietes uh, zinātu, kā viņu cieņa tiek ievērota un tādā veidā varēsim palīdzēt. Straifleras kundze. Cienījamie kolēģi, vēl vienu reizi mūsu parlaments nosoda masu vardarbību to nesodāmību, kas notiek uh, Kongo Demokrātiskajā republikā. Priekšsēdētāja saka, ka runātājai ir trokšņi mikrofonā. Alo. C'est bon? C'est bon? Ok. Šķiet tehniskā problēma atrisināta. Tātad priekšnēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, vēl vienreiz, diemžēl, parlamentam ir ļoti stingri jānosoda šīs masveida vardarbības un nesodāmība Kongo Demokrātiskajā republikā, it īpaši uh, Dienvidkivu provincēs. Uh, UNESCO nespēja nodrošināt aizsardzību pret šo masveidu izvarošanu un uh, tiek prasīts Kongo valdībai nodrošināt civilizētāju drošību. ir nepieciešama palīdzības koordinācija, un tas nepietiek. Ir jāsniedz arī palīdzība upuriem. Komisijai ir jāuztur finansējums uh, palīdzībai. Konflikta risināšanas plāns Kienvidkivu provincē paredz uh, militāru risinājumu, un tas ir izgāzies. Risinājumam ir jābūt politiskam, un mēs tikai ar, ar nožēlu atzīstam to, ka trūksta drosmes no starptautiskās kopienas puses. Noslēgumā gribu teikt, ka masu informācijas līdzekļiem arī ir ļoti svarīga loma, un bieži vien viņi to nepilda, lai varētu mobilizēt uh, un uh, aktivizēt uh, sabiedrības viedokli. Paldies, priekšsādātāji! Paldies! Un tagad Šauke kundze, kas arī ir autore. Paldies, priekšsādātāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi! Sistemātiska seksuālā vardarbība ir saskaņā ar ANO rezolūciju vardarbība un noziegums pret cilvēci. Šobrīd situācija ir tāda, ka tiek uzskatīts, ka trūks startautiska mandāta, tāpēc ir nepieciešams paplašināt mandātu un palīdzēt, palīdzēt uh, upuriem un svarīgākais uh, izvairīties no turpmākajiem noziegumiem. Masu mēdījiem ir milzīga loma, lai palīdzētu profilaktiskais pasākumos pret uh, seksuālā vardarbību un palīdzētu upuriem. Tā kā pastāv uh, uzskats, ka uh, upuri paši daļai ir vainīgi, tad arī bieži vien upuri nerunā par to, kas ir noticis. Ir ļoti svarīgi nepana, nepieļaut tādu situāciju, kad izvarošana kļūst par normālu parādību un kad sievietēm ir jācieš un turklāt ir jāklusē par to, kas ir noticis. Uh, Mums ir jāizmanto visu, kas ir nepieciešams. Mēs izmantojam arī uh, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktus, kas varētu palīdzēt izvairīties no konfliktiem. Dekaizers kundze. Paldies priekšsēdētāji. Ar lielām emocijām, ar dusmām un ar tiešām aizvainojumu mēs atgriežamies pie šī jautājuma par izvarotajām sievietēm Kongo Demokrātiskajā republikā. Šī nav pirmā reize, kad mēs par to runājam. Uh, Es vienkārši gribētu norādīt, ka es nevaru ticēt šai nevarībai, nespējai. Uh, ir pieņemti lēmumi, ANO, UNESCO darbojas. Uh, notiek zināmas darbības uh, Kongo Demokrātiskajā republikā, lai uh, nospraustu jurisdikciju attiecībā uz šādiem masveida uh, pārkāpumiem. Valstī turpat vai sāksies pilsoņu karš. Gribētu norādīt, ka Mēs esam bijuši Kongo, esam uzklausījuši, redzējuši šīs sievietes. Tās, kas ir cietušas no izvarošanas, viņām pat nav tiesības uz uh, grūtniecības uh, pārtraukšanu. Tā ir milzīga cilvēciska drāma, un nedomājiet, cienījamie kolēģi, uh, ka šis jautājums tiks izskatīts ārkārtas kārtībā par uh, šo grūtniecības pārtraukšanu. Kongo gadījums ļoti skaidri to visu parāda. Ir ārkārtīgi daudz sieviešu, kuras eh, dzemdē bērnus, kurus viņas nevēlas un kurus viņas uh, atstās novārtā, un tikai vairāk tādu būs, tātad veseli būs atstāto bērnu armija Kongo. Mums ir nepieciešams runāt par šo jautājumu citurreiz, citā vietā, bet tas ir pilnīgi nepieņemami. Paldies! Un tagad politisko grupu vārdā runātāju un pirmām kārtām Tautas partijas vārtā Kačmarek kungs uz vienu minūti. Ah, Priekšsēdētāji, cienījamie klātesošie, var teikt, ka situācija šobrīd ir ļoti smaga. Tur ir ilgtermiņa konflikts un katru dienu tur notiek vardarbība. Kopš eh, šī gada sākuma uh, Um, ārste bez robežām varēja palīdzēt uh, Kivu provincē tikai 500 uh, izvarošanās upuriem. Un tāpēc es vēlos teikt, ka ir ļoti smaga situācija, tāpēc ka seksuālā vardarbība tur notiek masveida. Un atkal un atkal mums ir jārunā par šo jautājumu. Bet, protams, ir jārunā tieši tādēļ, ka seksuālā vardarbība ir absolūti nepieņemama. Mēs vienkārši nevaram klusēt šajā situācijā. Vietēja armija nedara daudz, lai varētu palīdzēt jo vietējā armija ir uh, ļoti švaka tādā ziņā, ka trūkst cilvēku, trūkst apmācības, bet ir ļoti svarīgi palīdzēt upuriem un, protams, izvairīties no vārdarbības. Tad varbūt mēs varam darīt tā, lai mēs līdzekļus izdotu nevis, lai novērotu vēlēšanas Kongo, bet lai palīdzētu upuriem un nodrošinātu kriminālu vajāšanu. Paldies, un tagad lūdzu Gomes kundze. Vienu minūti. Uh, Dienvidkivu provincē notiek šīs zvērības un ir arī atbildīgie par tām, un viņi ir jāsauc pie atbildības. Šīs darbības nedrīkst turpināties vai atkārtoties. Mums šī jautājuma risinājums jāpadara par prioritāti savās attiecībās ar šo valstu. Ir jāsauc vārdā vainīgie. Mums ir jānorāda arī uz to, ka īpaši policijas spēku piedrīgo, drošības spēku piedrīgo militāristi arī ir vainīgi. Un mums jārunā par šiem jautājumiem ar Kongo republikas uh, varas iestādēm, jānorāda uz šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Kingašas lidostā arī bija atkal dramatisks notikums Angolas uh, iestādes šajā gadījumā ir sastādījušas melno sarakstu cilvēkiem, kas tiek vajāti, bet uh, arī tie ir cilvēktiesību pārkāpumi. Šī kājas tūlīt pati atlaiž no amata un Eiropas Savienība par to jāizstājas. Tagad Alda grupas vārdā Bilbao Barandika minūte. Jā, šo konfliktu galvenie cietušie ir sievietes. Kongo ir notikušas vārdarbības, izmantotas kā ierocis masu iznīcināšanai pret ienaidnieku, pret pretinieku. Skaidri redzams ir arī kādas ekonomiskās intereses ir iesaistītas šajā konfliktā. Tie ir ikdienas patēriņa produkti, tādā vēmie konflikta minerāli vielas. Uh, Un tāpēc mums ir jārīkojas ļoti izmēlīgi, izlēmīgi, lai risinātu šo uh, jautājumu. Es atbalstu rezolūciju, kas ir vērsts pret vārdarbību, pret kāru institūcijām jābūt drosmīgākam, arī atbalstot politiskos procesus, lai izbeigtu šādas konflikts. Un es ceru, ka mēs visi to arī atbalstīsim. Tagad ECR grupas vārdā Černiecka kungs minūte lūdzu. Jest nas tu niewielu, ale jednak. Mēs neesam šobrīd daudz, bet esam klāt. Un uh, tagad saucam un runājam Eiropas vārdā. Šim, šai balss ir jābūt sadzirdētai. Kongo ir viena no visnabadzīgākajām Afrikas valstīm, un tur ir anarhija, tur nav īstas valdības. Līdz ar to vada ielas likumi. Valda ielas likumi. Un parasti ir tā, ka varas pārstāvis, policists vai uh, armijas um, uh, cilvēks vai arminieks vai lemt par cilvēka dzīvību. Varu teikt, ka Eiropas parlaments kārtējo reizi risina šo jautājumu. Un kārtējo reizi mēs konstatējam, ka situācija ļoti dramatiska. Mēs ļoti asi runājam pret Kongo Demokrātiskās republikas uh, pārvaldi. Nobeigumā vēlos teikt, ka tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, tieši tā kā teica Kačmārika kungs, varbūt ir jāpadomā, kur mēs tērējam savu naudu, jo mūsu iedzīvotāji maksā nodokļus, mēs tērējam viņu naudu šajā kontekstā. Un tagad lūdzu Beldere kungs EFD grupas vārdā. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Pirms uh, dažām stundām man bija ilga telefona saruna ar uh, Uh, palīdzības uh, darbinieku uh, Kīvu Kongo. Un viņam bija prieks, protams, ka mēs šeit parlamentā izskatīsim šo jautājumu. Un tomēr starptautiskās kopienas centienus šopēcpusdienu jāvērš tieši pret uh, nesodāmību un pret tiem briesmīgiem noziegumiem, kas tiek veikti uh, Kongo. ANO spēki atrodas tur uz vietas. Un tāpat laikā pastāv milzīgas ciešanas un klusēšana par šīm ciešanām. Ir ārkārtīgi daudz masu izvarošanas upuru un izmeklēšanas ir pārtrauktas, tāpēc, ka pastāv dažādi atriebības uh, draudi. Kāds tas ir briesmīgs signāls uh, cietušajiem un to ģimenēm. Paldies, kā pie grupām nepiedarošais uh, deputāts uh, Obermaier kungs, tas ir pusminūtes. Paldies, priekšsēdus kundze. Nozieguma pret cilvēks Kongo, diemžēl, jau ir 150 gadu tradīcija. Kaučuks, ziloņkāls. Uh, kapārs tie bija gal, eh, svarīgi eksport, eh, svarīgs eksporta preces, un eh, šī valsts ir izlaupīta briesmīgā veidā. Eh, ir, eh, tika eksporta kvotas noteiktas, un ja tās netika piepildītas, tad eh, bija sodi, masu, masveida slakavības locekļi tika nocirst un tam līdzīgi. Eiropā, un īpaši koloniālajā Eiropā, ir daudz, kas šeit jālabo, un ir radīts arī tāds aburtais vardarbības loks. Vardarbība raud jaunu labu vardarbību Eh, tā ir stratēģija upuri, eh, upuri demonstrēt savu neierobežoto vāru, viņu pazemot, viņu iznīcināt, eh, pat vesels ģimenes. Fiziski un psihiski sekas ir arī tam, ka izvarošana skaitās kā kauns īpaši sievietei un viņa tiek padzīta pēc tam no ģimenes. Uh, Eh, Kongo Demokrātiskā republikā eh, arī nav spējīga valsts vara eh, paša bruņoto spēku pārstāvis, kas ir kļuvuši vainīgi šādos noziegumos. E, taču mēs to nedrīkstam paciest, jo tie ir noziegumi pret cilvēci un ir jāaizdara masīvs īpaši finansiāls spiediens uz Kongo Demokrātisko republiku. Nedrīkst pieļaut, ka Eiropa e, e, gan vēlas gūt labumu no Kongo bagātībām, bet attiecībā uz karu noziegumiem piemiedz apsācis. Paldies, un tagad individuāli runātā vispirms Makovei kundze lūdzu. Thank you. Uh, Paldies. Paldies! Paldies! Oi. Šī uh, vardarbība ir nosodām, tā ir gluži kā karš, un uh, apmēram 40 izvarošanas gadījumi tiek notiekti, uh, notiek uh, tur uz vietas, un bieži vien uh, to veicē ir vai nu karēvi, vai arī ar armiju saistīts personas. Tāpat laikā sociālā, juridiskā, medicīniskā palīdzība, tas viss trūkst, ārkārtīgi trūkst, un šo noziegumu izdarītāji vienmēr paliek nesodīti. Mums ir jāaizsargā upuri Ir uh, simtiem tūkstošu uh, upuru un uh, liecinieku, kuri varētu piedalīties neatkarīgā izmeklēšanā, lai varētu tomēr sodīt šos pārkāpumu veicējus. Mēs uzstājam, ka šī situācija ir jāpārtrauc un šī nesodāmība ir jāpārtrauc. Es aicinu komisiju nodrošināt papildus spēkus, lai varētu cīnīties pret šo seksuālo izvarošanu un lai sniegtu palīdzību upuriem un ir jāizmanto uh, Eiropas Savienības līdzekļu palīdzībai. Paldies! Thank you, Madam Chairman. Paleckis kungam viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Nusikaltimu rušių ir demokratinėje Kongo Respublikoje šį nusikaltimo rušis plinta. Seksuāla vardarbība ir viens no smagākajiem vardarbības veidiem. Kongo Demokrātiskajā republikā šāda Šāds vardarbības veids izplatās kā epidēmija, un ne starptautiskie, ne vietēji pasākumi šobrīd nevar aizsargāt sievietes. Turklāt arī pārdarītāji paliek nesodāmi. Un arī ANO miera uzturēšanas misijas ir klāt Kongo republikā, bet nekas nenotiek. Manuprāt, Eiropas Savienībai tiešām ir šeit jābūt paraugam tajā, kā mēs varam palīdzēt upuriem, upuru ģimenēm un, protams, kā nodrošināt kriminālu vajāšanu noziedzniekiem. Mēs varam izmantot starptautiskos instrumentus. Un jāatcerās arī, ka nevar pieļaut situāciju, ka nacionāla resursu eksploatēšana uh, ir pieļaujama. Mēs varam izmantot visas vīrus, lai apturētu šo epidēmiju. Kelly kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdz kundze. Šis stāsts ir uh, traģisks un skandalos. Viss, ko esam dzirdējuši, ir augstākā mērā traģisks. Šī valsts un tās pilsoņi nevar ar savu, uh, savas valsts bagātību lepoties, jo šī bagātība noved pie uh, uh, pie vārdarbības cikla, kas īpaši no kā cieši sievietes un bērni. Um, liels skaits sieviešu tikušas izvarotas un bērni. Bērni, kas piedzims izvarošanu rezultātā, tas viss ir ļoti traģiski un neticami. Mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai uh, cilvēks saprāts gūtu uh, kaut daļēji virsrokšajā situācijā un uh, lai cīņa pret eh, izvarošanu un nesodāmību eh, kļūtu par nacionālu prioritātu un eh, cietušie baudīt taisnīgumu. Paldies, tagad Kretūkundz minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Kongā ir uh, smaga, un mēs nosodam ne tikai vardarbību, kas tur tiek veikta, bet uh, tāpat arī pasivitāti uh, no Kongo varas iestādu pušas. Uh, pēdējo piecu mēnešu uh, laikā tikai 12 militārās personas ir sauktas tiesas priekšā. Uh, Eh, NVO norāda, ka ir 400 tūkstoši sieviešu, kas ir eh, izvarotas šajos pēdējos desmit gados Kongorā, un 48 sievietes eh, statistika rāda katru stundu kļūst par upuriem. Šo krīzi vēl tikai pastiprina nesodāmība. Izvarošana ir kā tabū. Šīs sievietes, izvarotās sievietes, bieži vien tiek izslēgtas no savas ģimenes, no kopienas. Visas šīs sievietes, kuras uh, ir atzinušas, ka tās ir tikušas uh, izvarotas Dienvidu Kivu provincē, viņas mums var palīdzēt. Es uh, lūdzu komisijai pievērst, uh, pastiprināt uzmanību medicīniskai palīdzībai, lai varētu sociālā ziņā palīdzēt visām šīm sievietēm un iekļaut tās atpakaļ savienībā. Tāpat arī starptautiskajā tiesā jāizskata, uh, kāda ir jautājums, jācīnās pret nesodāmību. Tāpat es aicinu Eiropas valstu vadītājus dot uh, uzturēšanās iespējas šiem upuriem Eiropā. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Un ir vairāk pieteikušās nekā es varēšu laikam laist pie vārda. Bet, ja jūs visi disciplinēti ievērēsiet eh, runāšanas laiku, tad redzēsim, kā būs pirmā runātāja esais kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Kongo austrum re, eh, reģionā ir bijusi nestabilitāte un kari daudz gadu, seksuāla vardarbība eh, ir tā visa daļa. Tūkstošiem sieviešu ir tikušas izvarotas. Un eh, viņu skaits pieaug nemitīgi saskaņā ar starptautiskiem ziņojumiem. Pētnieki apliecina, ka situācija ir vēl ļaunāka nekā to apliecinātā no statistika ir revolucionārs miliči, kas darbojas valstī. Viņi arī ir piedalījušies šajos noziegumos un Eiropas Savienībai ir jāizmanto savu spēcīgā ietekmi šajā valstī, lai uzlabotu situāciju, lai izbeigtu šo vardarbību un lai e, pārdarītāji noziedznieki tik tiesāti un ir jānor jādara viss, kas tās spēkos. Nākamais runātājs. Eh, šajā gadījumā ir runa par uh, eh, skaidrām un atkārtotam uh, va, uh, cilvēktiesību pārkāpumiem pret Kongo Demokrātiskās republikas iedzīvotājiem, iepriekš sievietēm. Sieviešu izvarošana ir viens no visļaunākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un īpaši, ja tas ir tādos apstākļos kā šajā valstī, proti, ka tu izdari karēvi. Ir bijušas masas izvarošanas šajā valstī, un no tā cieši vesels ģimenes, vesela sabiedrība. Tiešām šie noziegumi atstāja uh, eh, šo upuru dzīvēs uh, eh, neizdzēšams sē, uh, uh, rētas. Izmeklēšanas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai upurs aizsargātu no ļaunās slavas, ko viņi gūst un jāsniedz viņiem juridiska un psiholoģiska palīdzība. Protams, ka arī uh, ir jāapmāca uh, eh, bruņieties spēku cilvēktiesību jautājumos. Nākamais runātājs būs Oikungs. Uh. Um, Paldies! Uh, masveida uh, vardarbība notiek Kongo. Pēdējo gadu laikā Kongo ir notikusi tik liela vardarbība, ka tajā ir tik, gandrīz tikpat daudz upuru kā otrajā pasaules uh, karā. Un jāsaka, ka tā ir ārkārtīgi skuma nosodām situācija. Eiropas Savienībai ir jāparāda savu solidaritāti, jāsoda šo, šīs vardarbības uh, uh veicēji, jārod ilgspējīgs risinājums, kas droši vien būs sarežģīts. Uh, Bet pavisam ātri runājot, Eiropas Savienībai ir jāsniedz arī finansiāla palīdzība, lai cīnītos pret uh, šo seksuālo vardarbību. Ir jāpalīdz upuriem. Prioritāte numur viens noteikti ir medicīniskā aprūpe, palīdzība atbilstoša un uh, centieni palīdzēt šīs uh, sievietes, tieši šās sievietes atkal integrēt atpakaļ sabiedrībā, jo tās ir reāli upuri un palīdzību tām rati tiek sniegta. Paldies, nākamais runātājs. Pozitīvi. Alohpīlērs kundze priekšsēdus kundzes. Cilvēktiesība eh, komiteja divreiz viesojās Austrumu Kivo sieviešu delegāciju un abas reizes viņas mums stāstīja par vārdarbībām šajā reģionā, bet arī par to, ko viņas dara, lai uh, noziedznieki tikti tiesāti un kā sieviešu dzīve tiek organizētas. Diemžēl mums pagājušā nedēļa bija jādzird no šiem pārstāvēm, kurus ļoti ticams apliecināja, ka diemžēl pagājušajā gadā nebija iespējams ES pārstāvjiem Kongo tikties ar šīm sievietēm un uzklausīt viņas, eh, uzklausīt viņu vēlmes. Eh, pat taisn otrādi, mums tika ziņots par to, ka uzsākt projekti, ja uzsākt projekti tikuši pārtraukti. Tādēļ man ir jautājums un lūgums komisijai pārbaudīt šos faktus un tos eh, situāciju labot. Būtu ļoti nelāgi, ja šādi sīki projekti, kas ir vērsti uz upuru, upuriem palīdzības sniegšanu, nevarētu tikt turpināt. Paldies! Um, Korholas kundze nākamā. Paldies, priekšsēdus kundze. Kārdarbība demokrāta, Kamalga Demokrātiskā republikā ir nesusi līdz uh, liela seksuāla vardarbība, īpaši dienvidus Kīvu provincē, kas atrodas valsts austrumu daļā. ANO mierusturētāji nav izpildījuši viņiem dotu uzdevumu, uh, e, acīm redzot, izvarošanas tiek izmantots kā kara instruments. Un ir ziņojumi par jaunām izvarošanām katru dienu. Tas ir jānosoda, tas ir traģiski. Par daudz laiks jau ir notērēts, uh, un mēs neesam vēl neko pagūši padarīt lietas labā. Mums ir jāizbeidz uh, masveida izvarošanas kivū. Kongo Demokrātiskajai republikai Eh, ir palīdzības sniegšana eh, cietušiem jāpadara par prioritāti, jāizbeidz vardarbība, ir jāsoda eh, noziedznieki. Paldies, Smolkovas kundze. Paldies par doto vārdu. Kongo Demokrātiskais republikas tiesība aizsardzības sistēma ir nepilnīga. Uh, noziedznieki paliek nesodīti, tādēļ es apsveicu, ka ANO mieru uzturētāja misija ir uh, pagarināta līdz 2012. gadam. Tomēr es gribētu arī ANO ģenerālsekretāra īpašiem pārstāvim uh, Kongorē Demokrātiskajā republikā. Uh, es gribētu viņu aicināt uh, uh, savu mandātu konsekventi īstenot, lai sieviešu izvarošanas izbeigtu, lai veselas ģimenes nekļūtu par upuriem Mēs eh, mēdzam pieņemt stingras eh, eh, rezolūcijas pret netaisnībām visā pasaulē, bet attiecībā uz Kongo Demokrātisko republiku mēs esam tādi iecietīgāki, pielaidīgāki. Kā mēs varam raksturot situāciju no 1983. gada līdz 2003. 5,1 miljonu cilvēku ir noslakot šajā laikā. Mums ir jāpalīdz, eh, jādod iespēju eh, cilvēkiem šajā valstī dzīvot mierā. Vārds Rautovs kundzei, paldies! Eh, kara noziegumi, tā kā masveida izvarošana, piespiedu verdzība un citi ir visbriesmīgākās pazemošanas formas, kuras novad pie tā, ka Kongo daudz cilvēku tiek izslēgt no viņu kopienām, no sabiedrības. Nav pieļaujama nesodāmība ANO spēku mandātu pagarināšana ir nepieciešama, bet tikpat nepieciešams ir ne aizsargāt arī uh, civilos iedzīvotājus. Uh, Kabila ir paziņojis, ka ir nulles uh, tolerants attiecībā uz izvarošanām un ka it kā notikšot izveklēšanas, bet uh, valstī ir jāstrādā pie sociālās integrēšanas programmām, jāparedz uh, līdzekļi ne tikai uh, bēgļu palīdzībai, bet uh, ir nepieciešams uh, atbilstoši marķēt produkts, kas nāk no Kīvu provinces uh, Dienvidu uh, Kongo Demokrātiskajā republikā. Paldies! Nākamajā runātāja vārds. Paldies! Es uh, arī gribu citēt uh, pētījums, kas parāda, statistikas parāda, ka Kongo tiešām notiek uh, masveida izvarošanas, bet uh, vissmagākais man šķiet uh, Dekaizers kundzes. Uh, uh, teiktais, jo viņa ir bijusi uz vietas un viņa ir redzējusi visas tās ciešanas, no kā cieši vietēji iedzīvotāji, tās šausmas, uh, Eh, ko izcieš sievietes eh, bērni. Visa šī situācija ir jāpārtrauc, un mums ir ļoti stingri jāprasa, lai tas tiktu pārtraukts. Šeit Eiropas parlamentā institūcijām ir jāprasa, lai eh, Kongo varas iestādes veic visu nepieciešamo izmeklēšanu un soda vainīgos. Tādā pašā veidā ir jānodrošina med medicīniskā, psiholoģiskā, juridiskā palīdzība visiem upuriem kuriem ir jānodrošina atbilstoša aizsardzības uh, programma. Uh, starptautiskajai kopienai un tīpaši sieviešu organizācijām ir jāorganizējas, jārēģē un ir jālabo šī situācija Kongo. Paldies un pēdējais Kašmankungs. Thank you, madam. Paldies, priekšsādātāja. Man ir ļoti īsts komentārs. Varu teikt, ka gadu desmitiem jau notiek masu izvarošana, līdz ar to ir jādara uh, Kaut kas pēc iespējas ātrāk ir jābūt neostiskām organizācijām, kas palīdz upuriem un tīpaši slimnīcās ir jābūt palīdzībā. Bet komisija, vai jūs lūdzu varētu palīdzēt mums un nākt klājā ar likumdošanas priekšlikumu tā, lai varētu e, ierobežot aspekti, ierobežot uh, preču aprite no šiem reģioniem tā, lai tie, kas uh, gūst labumu no kara, lai viņi to vairs nevarētu saņemt. Un tad mēs varētu kaut ko darīt lietas labā. Un tagad lūdzu Damanākie kundze. Es... Thank you, Madam Chair. I would like to... Paldies, priekšsādātāji. Interest. Paldies visiem deputātiem par to, ka jūs esat interesēti risināt šo situāciju. Protams, informācija no Kivu reģiona mūs visus satrieca, jo Daudzas sievietes sistemātiski tika izvarotas. Šie noziedznieki pēc visas spriežot bija kādreizie mahi maji, kas uh, kļuva par uh, dizertieriem no Kongo armijas. Un tas, protams, kavēja arī integrācijas procesu sabiedrībā. Ņemot vērā šo situāciju, protams, visi esam nobežējušies. Ir ārkārtīgi svarīgi paskaidrot, kāda ir situācija, noskaidrot faktus un panākt to, lai uh, Eh, personas, kas ir atbildīgas par noziegumiem, tiktu saktas pie atbildības. Tāpēc Kongo Demokrātiskās republi republikas uh, prokurors mūs informēja par to, ka ir tagad pienācīga tiesiskā bāze, lai varētu sagatavot uh, krimināla vajāšanas dokumentus un attiecīgi lietas iztiesāt. Mēs arī lūdzam, protams, lai jautājums tiktu izskatīts pēc iespējas ātrāk un lai uh, personas tiktu sauktas pie atbildības. Taču ar to nepietiek. Mums ir jājautā, kas vēl ir jādara lietas labā. Arī izmantojot ANO drošības padomu kā instrumentu. Skaidrs, ka atbalsts upuriem uh, ir viena no mūsu pirmām prioritātēm, un Eiropas Savienība jau tagad palīdz medicīniskās palīdzības sniegšanā. Lai varētu samazināt upuru ciešanas, es varu piekrist jūsu teiktajām, ka atbalsts upuriem ir tīpaši medicīniskais atbalsts ir viena no mūsu prioritātēm, un varu jūs informēt, ka Eiropas Savienība ir ir priekšgalā, izmantojot attiecīgos fondus, lai palīdzētu upuriem. Turklāt mēs sniedzam uh, palīdzību, lai uh, informētu sabiedrību par šo situāciju un lai uh, izdarītu politisko spiedienu, un lai situācija atrisinātu uz vietas. Un tas tā, tā turpināsies. Cienījamie deputāti, seksuāla vārdarbība joprojām pastāv un vairāk nekā 15 tūkstoši oficiāli ziņotu gadījumu 2009. gadā. Tātad 15 tūkstoši ziņotu gadījumu 2009. gadā pēc ANO datiem. Un tāpēc mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka nepietiek ar atsevišķiem pasākumiem no Kongo valdības puses, ir jābūt konsekventai rīcībai. Šeit mēs runājam par Kongo republikas uh, austrumu daļu, kur šobrīd nevalda tiesiskums tādēļ, ka nav pagaidām pienācīgi izveidotas pārvaldes struktūras. Mēs varam arī redzēt, ka seksuālā vārdarbība skaidri arī norāda, ka visā valstī sievietes tiek uzskatīts par zemākas šķiras personām. Un tas, protams, ietekmē arī daudzus bērnus, tieši tā kā Kaizers kundze pieminēja. Lai uzlabotu šo situāciju, ir ārkārtīgi svarīgi nākt klajā ar uh, militāriem un nemilitāriem pasākumiem pret dumpiniekiem. Ir jāsaprot, ka šāda veida konflikti daudzos gadījumos, kur darbojas arī uh, grupas bez politiskās darba kārtības vai arī noziedznieki no blakus valstīm, ka šādas situācijas ļoti grūti risināt. Te pašā laikā ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk rīkoties drošības jomā, ņemot vērā to, kāda ir situācija Kongo, kad policija, militārie spēki un, un uh, tiesu vara nedarbojas pareizi. Tāpēc mēs aicinam šobrīd Kongo valdību uh, lai tā izirzītu šos izaicinājumus par prioritārām un panāktu attiecīgu progresu gan tiesu varas sektorā, gan arī policijas sektorā savādāk nebūs ilgspējīgas attīstības gan, gan sociālajos aspektos, gan citās jomās. Tagad ir nepieciešams sadarboties Kongo valdībai ar startautiskajiem palīdzības spēkiem, tā lai panāktu ilgspējīgu risinājumu. Jau tagad mums ir misijas, drošības un aizsardzības politikas misijas, un Eiropas komisija sniedz atbalstu, un arī dalību valstis sniedz savu atbalstu. Šādi pasākumi skaidri ir vērsti uz seksuālās vardarbības apkarošanu, un Eiropa ir nosūtījusi ekspertu komandu uz Kivu reģiona ziemeļu pilsētu Goma. Tiek sniegts arī atbalsts upuriem, un tas ir jāturpina. Eiropas Savienība ir gatava turpināt atbalstu, ja var vienoties ar mūsu dalību valstīm un ar Kongo republiku. Te pašā laikā šeit ir tā joma, kad galīga atbildība ir Kongo valdībai, un šeit valdība ir jāparāda, ka tā ir spējīga uzņemties līdera lomu. Paldies, komisija! Ir saņemtas seši rezolūcijas priekšlikumi, un ir paredzēts pēc citām diskusijām balsot arī par šo, šiem rezolūcijas projektiem. Nākamais jautājums ir Indonēzija, ieskaitot arī uzbrukumus